Pieņemts. Grozījums 50-55 par. Pret. Atturas. Man liekas, ka tas pats vairākums pieņemts. 50-57 par. Pret. Atturas pieņemts. Tas pats vairākums. 50-66 par. Pret. Atturas pieņemts

atturas norādīts. 50, 94 par pret atturas norādīts. Vai varam balsot, balsot 95, 96, 97, 3 groziem par, pret, atturas, norādīts.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 51.00, kas par pret atturas noraidīts. 53. Par pret atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5101, kurš par, pret, atturas norādīts. 5077 par pret atturas elektroniskais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 5102 par, pret, atturas, Norādīts. 51.24 par, pret, atturas. Šķiet, ka vajadzētu pārbaudīt. Balsojam elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 51.03 par, pret, atturas, norādīts. 51.04 par, pret, atturas, norādīts. 51.05 par, pret, atturas, pieņemts. Nē, es atvainos, norādīts. 50.30 par, pret, atturas, pieņemts. 50.28 par, pret, atturas, pieņemts atturas, noraidīts. 51.06 par, pret, atturas, norādīts. 50.05 par, pret, atturas, pieņemts. 51.25 par, pret, atturas, pieņemts. 50.62 par, pret, atturas, pieņemts. 51.21 ar mutisku grozījumu par, pret, atturas, norādīts. 50.65 par, pret, atturas, pieņemts. 50.21 par, pret, atturas, pieņemts. 5012 par, pret, at, pieņemts. Es atvainojos atturas, tad pieņemts. 5107 par, pret, atturas, noraidīts. 5025 divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Piecdesmit viens trīspadsmit par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit trīsdesmit trīs 50-33 par pret. Tātad eh, pirmās daļa, divās daļās. Pirmā daļa par pret. Kas notiek? Pirmā daļa ir noraidīta. Otrā daļa par pret. Atturas pieņemta. 50-34 par pret. Nē, balsosim elektroniski. Sākam balsot. 50-34. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 50-68 par pret kurš atturas noraidīts. 51, 29 par, pret, atturas, pieņemts. 51, 28 par, pret, atturas, pieņemts. 50, 75 par, pret, atturas, pieņemts. 50, 79 par, pret, atturas, pieņemts. 50, 87 par, pret, atturas, noraidīts. 51, 08 par, pret, atturas, nē, jāpārbauda, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 50, 80 un 50, 58 identiski grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 50, 01. Nē, tas atkrīt. 50, 74 par, pret, atturas, pieņemts. 50, 59 par, pret, atturas pieņemts. 50, 73 par, pret, atturas pieņemts. 50, 81 par, pret, atturas pieņemts. 50, 06 par, pret, atturas pieņemts. 50, 60 par, pret, atturas pieņemts. 50, 72 par, pret, atturas pieņemts. 50, 04 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 50, 71 divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 50, 16 par pret atturas pieņemts. 50, 83 atkrīt, 50, 70 par pret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 51, 32 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tātad eh, kompromiss grozījums viens vārds munis kundzei kas saskaidros. Paldies! Tas ir kompromiss grozījums. Un uh, pievienots balsojums sarakstam. To var izrakstīt. Man tas īsti teksts nav, bet tas ir grozījums par piezīmēm. Un sekojošs teksts ir. Be... Šīm apropriācijām vismaz 30 miljoni eiro ir ekskluzīvi jāpieņem, lai varētu uzsākt piecu gadu plānu opija magoņu audzēšanas aizstāšanai ar alternatīviem produktiem, lai nodrošinātu labvēlīgu iznākumu šajā jomā saskaņā ar Eiropas parlamenta paustajām prasībām savā ziņojumā par jaunu stratēģiju Afganistānai, kas tika pieņemts 2010. gada 16. septembrī. Munis kundze, bet man liekas, ka jums vajadzētu par summu runāt. Jo summa, kas ir norādīta, ir nepareiza. Summa, kas ir norādīta, tā ir kļūdaina. Jā, man ir jāpaskaidro. Skaitļi, kas ir balsojuma sarakstā nepareizi. Pirmā kolonna uh, komitmenta 5 miljoni 0,85 tūkstoši eiro, 3 praktiski jāsvītro, un uh, maksājumos 18 miljoni. Nu, tā ir diezgan liela atšķirība, saka priekšsēdētāja Salafrankas kungs. Tautas partija piekrīt, nu labi, tā tad kompromiss viens par pret atturas pieņemts. 51, 22 atkrīt, 51, 26 divās daļās, pirmā daļa, kas par pret naturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 51, 27 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss Numur divi par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad nākošais. 50, 85 par. Pret. Atturas pieņemts. Nu, aizvien mazāk kolēģi ceļ rokas. 50.07, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Nākošais 50, 63 par pret atturs noraidīts. 50, 13 un 50, 86 par pret atturs pieņemts. 50, 61 par pret atturs pieņemts. 50, 64 divās daļās pirmā daļa par pret pret atturas otrā daļa par pret atturas noraidīts. 50, 14 un 50, 78 par pret atturas pieņemts. 50, 69 par pret atturas pieņemts. 50, 38 par. To var blokā balsot. Atvainojiet. Vēlējos paskaidrot, ka šis e, grozījuma bloks ir saistīts ar e, mutisku grozījumu, e, kura mērķis ir palielināt summu. Alors, on va faire un bloc. Labi, tad uh, blokā no 5038. Visi grozījumi, ko ir iesniedzis Galtierī kungs. Līdz 5049 piekrītat. Kas par? Pret atturas pieņemts. Nākošais 5020 par pret atturas pieņemts. 5036 par pret atturas pieņemts. 50-24 ir atsaukts. 50-50 galķierī. Var balsot 50-50 līdz 50-54, kas par pret atturas pieņemti. 50-29, kas par pret atturas pieņemti pieņemts. Nē, atvainojiet, noraidīts. Bet pagaidiet, tagad 50-29 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija pēdējais balsojums. Nu, tā tad. Noslēdzošais balsojums nav nepieciešams, līdz ar to beidzam balsojumu. Lielas paldies jums! Paldies, ministrs Nākošā komitejas sēde būs otra, otrdien, 6. septembrī, un būs Kosovo prezidents, būs viedokļa apmaiņa ar viņu. Paldies, paldies visiem par pacietību! Vai koordinātori varētu palikt zālē? Mums būs biroju sēde.